Korejas Nacionālās asamblējas locekļus. Viņi ir pie mums ieradušies un nu pat ir ieņēmuši vietas tribīnēs. Korejas Republika ir kļuvusi par mūsu strateģisko partneri, mums ir daudz kopīgu vērtību ar šo valsti, un mēs sadarbojamies cīņā pret nopietniem izaicinājumiem būsiet dzirdējuši, ka esam parakstījuši brīvās tirzniecības nolīgumu ar Koreju. Tas stājās spēkā 2011. gada jūlijā. Tas bija pirmais nolīgums, kam bija nepieciešama Eiropas parlamenta piekrišana, ņemot vērā jaunos uh, līgumos uh, atrunātos parametrus. Mēs sirsnīgi sveicam mūsu kolēģis no Korejas un šovakar. Man būs tas gods vadīt arī vakariņas ar uh, Korejas kolēģiem. Mēs varēsim apspriesties par to, kas notiek uh, Korejas pussalā. Un varēsim arī pārspriest eh, tos notikumus, eh, kas ir pārņēmuši mūsu dzīvi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām maijā. Sirsnīgs veids mūsu draugs un kolēģis no Korejas. Me, me señalan que hay una cuestión de orden, no sé de. Man nu pat paziņoja, ka Kāds vēlas izteikties par procedūru, bet es īsti nesaprotu, kurš no kolēģiem. E, dziękuję, panie przewodniczący. Przepraszam, że w takiej buchej sprawie. Priekšsēdētāji, varbūt tas nav ārkārtīgi nopietns jautājums, bet gribēju jums paziņot. ka neko nedzirdu savās austiņās, varbūt man kāds varētu palīdzēt. Mīk. Mm. Eh, Jā, mēs eh, nosūtīsim pie jums tehniķi. Nu, lai viņš parūpētos eh, par to, ka jūs varat sekot sēdes norisei. Tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības